Der Präsident! So. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und die angenommenen Texte. Äh, eh, varam uzsākam atkal sanāksmi. Uh, teksti ir pieejami, vai kāds iebilst? Līdz ar to protokols ir pieņemts. Vai tas bija iebildums? Nē, līdz ar to protokols ir eh, pieņemts. Nākamais punkts ir debatas par eh, cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem saskaņā ar reglamenta 122. pantu. Vispirms par uh, eh, Gerāda Šalita lietu, un es gribu dokumenta autoru vārdā pieteikt uh, runātājs. Vispirms kolēģis Bēderkungs uz divām minūtēm lūdzu. Vēl, Paldies, priekšsēdētāji! Apmēram astoņos no rīta es parlamentā apskatījos Gerāda Šalita interneta lapu, un uh, tur man kaut kas uh, ļoti iekrita acīs. 1533 dienas 2055 dienas eh, eh, jau dzīvo atšķirts no ģimenes tēva, mātes, brāļa un māsas. Interneta lapā ir teksts arī no Bībeles, no eh, Jeremijas grāmatas, un tā runāja kungs. Tiek solīts, ka bērni atgriezīsies mājās, savā dzimtenē. Šalitas kundze, ceriet, ka jūsu dēls tiks atbrīvots, ka viņš atgriezīsies mājās Izraēlas zemē. Priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, šodien mēs jau runājām īpašās sanāksmes laikā par Gilātu Šalitu, un jau vakar pusdienu laikā es varēju no Šalitam teikt, ka šī lieta, Gilāta Šalita atbrīvošana ir svarīga arī mums pēc šīm debatēm. Un uh, rezolūcija šeit mēs uh, paužam viedokli, ka, protams, arī pēc uh, Eiropas Savienības augsto pārstāvi viedokļa, arī no padomas puses, uh, jau vakar es par to runāju, ka Gerards Šalīts un viņa lieta ir arī mūsu lieta. Es paļaujos uz jums visiem. Es reiķinos ar jūsu atbalstu. Mēs tuvajos austrumos nedrīkstam pieņemt uh, pretrunīgus viedokļus. Noms Šalīts uh, paļaujas 128 psalmu uh, rabīna lū, lūkšanā. Mēs redzam, kā mūsu dēls atgriežas mūsu uh, sapņos. Nākamā kolēģe Rīsas kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšēdētāji, komisāra kungs. Gilāts Šalīts bija 19 gadu vecs, kad viņš tika nolaupīts no Hamas puses. Tas bija Gāzes tuvumā. Tas bija, viņš dzīvoja kibucā. Man ir vai četrus gadus šis jaunais cilvēks eh, dzīvo atšķirs no ģimenes. Viņu nedrīkst apmeklēt ne advokāti, ne ārsti uz viņu neatiecas Ženēvas konvencija. Viņu nepareizi sauc visu laiku par karēju, par zādātu. Uh, viņš bija armijā tāpat kā visi uh, jaunie cilvēki, un uh, mēs satikāmies arī ar viņu tēvu, un arī šodien mēs varam sveikt viņu tēvu šeit plenā sēžu zālē. Viņam patīk futbols, viņš labprāt atgrieztos civilajā dzīvē, ja viņam nevajadzēja četrus gadus dzīvot faktiski tādā kā caurumā, kā alā nošķietam no savas ģimenes. Uh, Eh, Komisārkungs, es nevēlos šeit runāt ļoti politiski, runāju par tuviem austrumiem, par konfliktu, par gūstekņu apmaiņu, bet šodien parlaments runā ar vienu balsi. Šeit runa par eh, vienu balsi. Par to, ka jārunā vienotā balss, ir jāpalīdz viņiem atgriezties mājās. Jauna, jauns Izraēlis eh, šodien kopā ar citiem autoriem es šodien uh, rakstīju šo rezolūciju no, sešas, uh, no sešām politiskām grupām - Ričards Hovits un citi. Uh, Mēs visi prasām, lai e- Eštons kundze dotos uz Izrēlu, uz Gazas sektoru, un lai viņi izmanto savu spēku, savu varu, lai panāktu Gilēta Šalita atbrīvošanu. Arī ar savu mandātu palīdz, palīdzību mūsu, reklam, mūsu rezolūcija, ir, eh, ko mēs pieņemam šo ceturtdienu, ir ļoti svarīga šajā ziņā. Paldies ko, kolēģi Arīsai. Uz pusotru minūtu kolēģis Derosas kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es ļoti priecājos par šo rezolūciju, kas aicina atbrīvot Izraēlas zaudātu šalītu, kurš tika nolaupīts 2006. gadā. Es piekrītu viņa tēvam, kurš vēlas šo jautājumu atrisināt kā cilvēktiesību jautājumu, nevis iegūt kādu politisku kapitālu no tā. Ženēvas konvencija ir jāievēro visām iesaistītajām pusēm. Nav pieļaujams, ka šalits nevar izmantot savas tiesības kā kara gūsteknis un viņam nav arī iespēja parūpēties par savu veselību. 7200 uh, palestīnieši atrodas Izrēlas um, cietumos un 1500. Un 13 ir, no šiem cilvēkiem jau ir ieslodzījumā vairāk nekā 25 gadus. Ir nepieciešams runāt par šiem jautājumiem arī e, sanāksmē, kas notiks Jordānijā un Izrēlas un Palestīnas iestādēm ir jāsadarbojas, lai atrisinātu šo jautājumu un bērni varētu nonākt atpakaļ pie vecākiem. Paldies, kolēģi Derosa, Tanaka kungs, vienu minūtu. Um, šalits tagad jau vairāk nekā trīs gadus atrodas ieslodzījumā. Hamas uzskata, ka viņš ir uzskatāms par kara gūstekni saskaņā ar Ženēvas konvenciju, bet neraugoties uz viņa juridisko um, statusu, viņš, um, viņam nav pieejami nekādi sakari ar ārpasauli, un to neparedz Ženēvas konvencija. Viņa ģimenei nav nekādas informācijas par viņu, izņemot vienu īsu video, un starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu panākt, lai viņa uzturēšanās apstākļi būtu saskaņā ar starptautiski pieņemtajām konvencijām. Un, ja mēs Mums ir jāparūpējas par to, lai pēc iespējas ātrāk šalīts tiktu atlaists brīvībā. Paldies, tagad es sājies kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kad eh, parlamentā mēs pieņemam kādu rezolūciju, kas ir jau kādā veidā saistīta ar tuvajiem austrumiem, tad vienmēr mēs būsim dalīti savos viedokļos. Uh, Situācija Gilada Šalida gadījumā ir cilvēktiesība pārkāpuma jautājums, un mūsu kopīgā rezolūcija to pierāda. Viņš tika nolaupīts pirms četriem gadiem. Viņš atrodas nezināmā vietā Gazā, un eh, pret viņu tiek piekopta vesela virkne cilvēktiesību pārkāpumu. Tieši no šīs cilvēktiesību pārkāpuma perspektīvas mēs pieprasām tūlītēju Gilada Šalīda atbrīvošanu un eh, iespējams, ka sarkanajam krustam un Gilada vecākiem varētu būt pieejama varētu būt veicināms kontakts ar viņu. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Hamas terorista organizācija iestājas par viņu, bet mums ir jāiestājās par viņa atbrīvošanu. Tāpēc augstajai pārstāvēji mēs pieprasam runāt par šo jautājumu viņas apmeklējumā šajā reģionā. Paldies! Tagad lūdzu Hači Georgiju eh, kungs. Paldies, priekšādātāji! Vakar kopā ar kolēģiem es piedalījos sanāksmē, kurā bija ieradies Gilāda Šalīda tēvs, un tiešām eh, jebkurš varēja justies aizkustināts, iepazīstoties ar to, kā klājas eh, Šalīta ģimenē un ko viņi cenšas darīt viņa atbrīvošanai. Uh, Izraels zaudāts šalīts tika nolaupīts 2006. gadā un ir jāpanāk, lai viņš tiktu uztvērts kā kara gūsteknis saskaņā ar Ženēvas konvenciju. Tas nozīmē, ka viņš drīkst kontaktēties ar ārpasauli un tikties ar sarkanā krusta pārstāvjiem, un viņa ģimenei ir jābūt uh, informācija par to, kā viņam klājas, kāda ir viņa veselība Un tāpat viņam ir at, jātiek, jānonāk jā, brīvībā. Mēs domājam, ka mums nevajadzētu domāt, ka mēs varam šo jautājumu skatīt atdalīti no tā, ka ļoti daudz palestīniešu smok Izraēlas cietumos šai pašā laikā. Uh, un eh, mēs eh, dotu šalīti ģimenei tikai veltas cerības, ja mēs domātu, ka šo jautājumu var tā izolēti apskatīt un risināt. Mums, mēs nevaram šeit rīkoties tā vienpusēji. Lūdzu, nedomājiet, ka palestīniešu bērni, kas ir pat jaunāki par 16 gadiem, arī atrodas arestā, un mums ir jāskat šie jautājumi kopumā. Un Gilāts Šalits uh, dzīvo, tiek turēts alā, un vairāk nekā pusmiljons palestīniešu gazas joslā cieš no tāda kā kolektīva uh, kolektīviem soda pasākumiem, un ļoti daudz šo cietē vidū ir palestīniešu bērnu. Un kopš 1967. gada vairāk nekā 7000 palestīnieši ir arestēti. Un vēlreiz es gribētu uh, pateikt, ka vienīgā valsts, kurā ir cietumnieku vai cietumu ministrs, ir Palestīna. Bet es uh, izsaku savu atbalstu Gilāda Šalēta ģimenei. Paldies! Paisī. Merci, monsieur le président. La... Paldies, Nākamā runāja Kirila Nilsenas kundze. Rezolūcija par Gilādu Šalītu, par ko šodien mēs runājam, seko daudziem citām rezolūcijām, ko Eiropas parlaments agrāk ir pieņēmis par cilvēktiesībām tuvajos un vidējos austrumos. Kopš 1355 dienām karēvis Gelārds Šalits atrodas eh, gūstā, viņu vajadzētu pēc iespējas ātrāk atbrīvot. Uh, jaunais palestīnietis salā Amūrī kopš 13. mārta 2005. gada ir uh, apcietinājumā Izrēlā, viņš arī ir jāatbrīvo. Jaunieši, kuri Izrēlā atrodas apcietinājumā pretēji pārkāpot internacionālās tiesības, ir jāatbrīvo. Okupācija un tās upuri, kā piemēram Abdula Hama, viņas ir jāatbrīvo. Arī Marvāns Pagutī, kurš ilgi ir apcietinājumā, beidzot ir jāatbrīvo. Eiropas Savienība prasa, ka cilvēktiesības un starptautiskās tiesības tiktu ievērots arī tuvajos austrumos. Nav vērts uh, rīkoties ar represijām un ar varu un panākt kādas pārmaiņas, kā piemēram uh, Hamasas uh, pārstāvi Dubajā nonāvēšana. Uh, Tā nevar panākt Gilāda Šaita atbrīvošanu. Paldies uh, kolēģie Kilē Nielsenē. Tagad ir politisko grupu vārdā. Vispirms kolēģi Pasesku, viena minūte. Este pentru a doua oară în ultimile două. Prieksēdētāja kungs. Pēdējo divu nedēļu laikā es runāju par Giladu Šalidu jau otro reizi plenārsēdē. Un šī kopīgā rezolūcija pierāda, cik šis jautājums ir svarīgs. Gilada Šalīda gadījums pierāda to, ka Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par cilvēktiesību pārkāpumu risinājumu gazas sektorā. Un e, Ženēvas konvencijas risinājums, risinājumam ir jānāk nevis no cilvēktiesību pārkāpuma puses, bet gan mēģinot atrast risinājumu starp abām iesaistītajām pusēm. Šobrīd situācija ir neskaidra. Mēs nevaram vainot vienu vai otru pusi. Mēs vēlamies redzēt divas valstis, demokrātiskas valstis, kas eh, mierīgi līdzās pastāvētu viena otrai. Jau vairākus gadus mēs esam iestājušies par Gilada šalīda atbrīvošanu. Priekšlikumi ir bijuši daudzi, gan no vienas, gan otras puses, bet nekas nav panākts. Paldies kolēģiem Basesku. Nākamā kolēģe Senalovas kundze uz vienu minūti lūdzu. Vāženai kolēģiņa. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Gilēta Šalita lieta ir kā simbols par to, kas notiek tuvajos austrumos. Un šeit vajadzētu iejaukties starptautiskai sabiedrībai viņa vārdu un viņa likteni. Tam mēs sekojam ar lielām rūpēm. Cilvēki tuvies austrumos ir kā šīs, šī nebeidzamā stāsta gūstekņi, Gerardam Šalitam un pārējiem, kur cieši. Mums ir nepieciešams saglabāt cerības. Mēs ļoti maz starptautiski dzirdam par šo konfliktu. Kaut arī tas ģeopolitiski ir ļoti svarīgs. Un tas ir ļoti būtiska joma cilvēku liktenim. Tā ir mūsu atbildība. Mums vajadzētu pārdomāt, ko ir iespējams izdarīt, lai Gilāts Šalīts un citi nevainīgie tiktu atbrīvoti. Kādu taktiku mēs varam izmantot, lai panāktu mieru? Mums ir, nevai, mums ir vajadzīga uzticība, drosme, un tur jāsaka, ka jādara pirmais solis un jātuvinās, jāpatinās vienam otram. Paldies kolēģiem Senelovai, nākamā kolēģa Okanas kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Diskusijas mūsu sarunas šobrīd ir pierādējusi, ka mums ir jāparāda cilvēka tiesības ar seju un ķermeni. Tas pierāda, ka mēs spējam iedzīvoties kāda cita ādā, un tas ir ārkārtīgi vērtīgi. Mums ir jārunā par Giladu Šalidzu šodien. Tas ir novedis pie tā, ka mēs savu empātiju varam pārnest arī uz citiem. Mēs varam iedzīvoties citu cilvēku situācijā, ielīst viņu ādā. Patiesībā mums būtu jārunā arī par tiem tūkstošiem palestīniešu, kur šobrīd dzīvo neakceptējumos apstākļos, un jebkurā gadījumā visas starptautiskās konvencijas ir pārkāptas viņu, viņu gadījumā. Tieši tāpat kā Gilad Šalid un viņa ģimenes gadījumā. Mēs, protams, mēģinam darīt visu, kas mūsu spēkos, un esam viensprāts, ka šobrīd ir pienācis pēdējais brīdis, lai mēs par šo problēmu runātu nopietni, nopietnāk. Mēs nerunājam par vienu konkrētu ieslodzīto, mēs runājam par simtiem citu konfliktu. Vēl bez tam vēlētos piebilst, ka ir ārkārtīgi svarīgi uz šo konfliktu paraudzīties no tā izcelsmes viedokļa, lai mēs izprastu to, ka ja mēs neko nedarīsim, ja mēs neko nedarīsim gazas sektora okupācijā, ja mēs vispār nedarīsim neko okupētajās teritorijās tuvajos austrumos, kā to pieprasa gan starptautiskās organizācijas, gan arī mēs, tad šiem cilvēkiem nākotnes nebūs. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, mums ir bijusi auglīgas diskusijas, bet mums ir jāstrādā pie kopīga risinājuma meklēšanas. Esmu pārliecināta, ka Eiropas Savienība var darīt va kaut ko vairāk nekā tikai maksāt, maksāt naudu, naudu, naudu. Atrisināsim beidzot. Paldies, kolēģe Aukena, kolēģis Bontes lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. 25. jūnijā 2006. gadā saldāts Gilāts Šalits piedzīvoja nolaupīšanu, ko veica palestīniešu uh, teroristi. Un Hamas pilnībā ir izolējis Šalīdu no ārpasaules. Viņš tiek turēts uh, tumšā um, tādā kā un pilnīgā nošķirts no ārpasaules viņš nevar tikties pat ar sarkanā krusta pārstāvjiem. Viņš ir uzskatāms par teroristu upuri, un Izraēla ir viena no iesaistītajām pusēm šajā karā. Izraēlā tiek uzskaitīta jebkura cilvēka dzīvība, kamēr palestīniešu uh, dzīvības tiek uzskatītas tā kā par mazāk vērtīgām. Runa ir par apmaiņu ar ieslodzītajiem, bet nevar prasīt, lai Izraēla atbrīvot no cietuma teroristus, lai varētu atbrīvot Gilādu Šalitu, jo tādā veidā tiktu veicināts terors. Un es uzskatu, ka būtu bezatbildīgi prasīt no Izrēlas vai aicināt uh, reaģēt uz šo nolaupīšanu ar līdzīgiem pasākumiem. Priekšādātāja kungs, tagad ir jārīkojas citādi, ir jānosoda organizācija Hamas un uh, noteikumiem jābūt tik uh, smagiem, lai Hamas brīvprātīgi atbrīvotu uh, šalitu. Paldies. Paldies, kolēģi Bontes. Tagad lūdzu Kelama kungs. Paldies. Šis cilvēks atrodas um, ieslodzījumā jau gandrīz 1400 dienas un nevar tikties pat ar sarkano krustu. Es domāju, ka šis gadījums ir jāvērtē kā īpaša humānā traģēdija, un Eiropas parlaments ir tagad organizējis debatas par šo jautājumu, un Šalīda gan gadījumu nedrīkst izmantot kā tādu iegānstu, lai tirgotos. Ja Hamas grib, lai tos uztvērtu nopietni miera procesā, viņiem pašiem ir jāizdara secinājumi par to, ka šalīts ir jāatlaiž brīvībā bez jebkādas uh, atlīdzības prasīšanas. Paldies! Paldies, Kelama kungs! Tagad lūdzu Kačmareka kungs! Paldies, priekšēdētāji! Mēs diskutējam šodien par rezolūciju, kas nav politiska. Mēs neatrisināsim um, konfliktu vidējos austrumos. Ko mēs varam darīt, tas ir paust atbalstu šalita ģimenei. Un mēs zinām, ka ir tāda kā vecāku organizācija nodibināta, kas rūpējās par uh, to, lai um, šie, šie nolaupīšanas vai aizturēšanas vai arestēšanas gadījumi, um, proti, kuru rezultātā ģimenes ir zaudējuši bērnus, tiktu apspriest un par tiem tiktu informēta sabiedrība. un rīcība, kas veicina terorismu, arī šajā kontekstā nekādu labumu nedos. Paldies! Paldies kolēģim Kačmerekam. Tagad mēs pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, un vispirms gribu dot vārdu kolēģim Rētam. domnule președinte vreau să Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pievienoties to balsīm, kuri ir pieprasījuši nekavējošu Gilada Šalita atbrīvošanu. Viņa vārds tika pieminēts arī vakar. Vēlētos izteikt sev līdzjūtību un atbalstu viņa ģimenei. Vēlētos uzrunāt tos, kuri jautā paši sev un arī mums, kāpēc mēs neesam ierunājušies par viņu agrāk. Vairāk kolēģi pieminēja, ka drīz būs pagājuši jau četri gadi kopš Gilats Šalits brutālos apstākļos atrodas ieslodzījumā. Tiek pārkāptas jebkuras starptautiskās normas un pilnīgi noteikti 49. gadā pieņemtā Ženēvas konvencija. Ik viens no mums var iedomāties, ka ik viena ieslodzījumā papildus pavadīta diena nes viņām un viņa ģimenei neciešams ciešanas Vēl bez tam Gilets Šalits ir Eiropas Savienības pilsonis, līdz ar to mēs varam uzskatīt viņu par terorismu upuri kā Eiropas Savienības iedzīvotājām. Un es uzskatu, ka šī rezolūcija ir tieši laikā. Paldies kolēģim Predam. Nākamā kolēģe Gomešas kundze, viena minūte lūdzu. You, like to... Paldies, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos izteikt savu atbalstu Šalita ģimenei par centieniem viņu atbrīvot, un šos centienus mēs no sirds atbalstam. Ko mēs vēlamies panākt ar rezolūcijām? Goldstone ziņojumā jau parādījās doma par to, ka Šalitu mēs varam uzskatīt par kara ieslodzīto Un jārunā ir arī par daudziem bērniem, kur ir ieslodzīti Izraels cietumos. Mēs vēlamies viņu visu atbrīvošanu, <clears throat> gan Gilada Šalita, gan visu jauno cilvēku un sieviešu atbrīvošanu nekavējoties. Tikai tā šajā reģionā būs iespējams panākt mieru. Un mēs vēlētos lūgt Eiropas Savienības augstajai pārstāvai ārlietās un drošības politikas jautājumos pieprasīt Gilada Šalita un pārējo Palestīnas ieslodzīto atbrīvošanu. Īpaši tas attiecās uz mazgadīgajiem un sievietēm. Paldies! Paldies, Gomešas koncē. Vien, vien minūte kolēģim Cernecka kungam. Paldies, prieksēdētāja kungs! Gilada Šalīta gadījums ir pierādījis visai pasaulē, ka traģēdijai ir vārds un seja. Tā ir jauna vīrieša traģēdija, kur šobrīd dalām mēs visi. Giladam Šalidam ir tikpat gada, cik manam dēlam, un ja tāda traģēdija būtu piemeklējusi manu ģimeni, es pat nezinu, kā es uz to reaģētu. Šai traģēdijai ir arī politisks konteksts, un tāpēc mums vēl vairāk ir jāapzinās, ka mēs bieži apgalvojam, mēs nevaram domāt tikai baltā vai melnā krāsā, bet šajā gadījumā tas tā ir. Balts vai melns, jā vai nē. Vienīgais, ko mēs zinām par Gilādu Šalitu, ir melnbalts video, Un šāds video, šāds melnbalts skatījums uz palestīniešu un izrēliešu konfliktu ir mums visiem. Jā, bet mēs aizmirstam cilvēkus. Mums ir jāiestājas par šalita atbrīvošanu nekavējoties. Nekavējoties. Necki. Paldies kolēģim Cenecka kungam. Jā, žēl, ka mums nav pietiekami daudz laika. Es tagad varu dot vārdu tikai kolēģei Korholas kundzei uz pusotru minūti. Arvoisa puhemies. Godātais priekšsādātāja kungs, Kā jau mēs zinām, ar šo rezolūciju mēs runājam par ļoti svarīgām politiskiem jautājumiem, bet, protams, ka mums ir jārunā par politisku rezolūciju, un mēs nedrīkstam aizmirst arī kopīgo ainu tuvajos austrumos. Esmu apmierināta, ka mēs esam runājuši par šiem e, rezolūcijā par šiem jautājumiem, un es balsošu par šo rezolūciju. Mums ir jārunā par starptautiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un es tiešām ceru, ka mēs iestāsimies par arī citiem ieslodzītajiem šajā, šajā reģionā. Paldies, kolēģie Korholas kundzei. Ir iesniegti septiņi eh, rezolūcijas priekšlikumi, debatas ir slēgtas un eh, balsojums būs pēc eh, debatēm. Es atvainojos. Gribēju dot vārdu vēl debatas beigām komisāram Patošnika kungam. Thank you. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie parlamenta deputāti. Gilada Šalīta gadījums eh, Eiropas Savienībā ir ļoti īpašs. Frero Valdner kundze iepriekšējā šā komisāra posteņa turētāja iestājās par eh, Šalita lietu jau 2006. gada 4. jūlijā, pāris nedēļas pēc tam, kad viņš tika nolaupīts. Šajos gados jau vairākas reizes esam par to runājuši, arī pagājušajā gada jūnijā noturētajā augstajā sanāksmē ar Izraels pārstāvjiem tāpat arī 2009. gada decembrī. Izrēla ir pieprasījusi Izrē, Gilada Šalita atbrīvošanu nekavējoties. Tāpēc mēs atbalstam parlamenta rezolūcijas, kuras arī pieprasa Šalita atbrīvošanu. Ņemot vērā arī daudzu cilvēktiesību aktīvistu prasījumu, Šalita turēšana apcietinājumā ir pret un pārkāpj pilnīgi visas starptautiskās cilvēktiesību normas. Mēs uzskatām, ka ir jāļauj starptautiskās sabiedrības pārstāvjiem, varbūt sarkanā krusta pārstāvjiem, viņu apmeklēt. Un visbeidzot, par šalit atbrīvošanu iestājas arī citi. Mums ir jāatbalsta visu centieni gan sarunās iesaistīto, gan to, kas pieprasa viņa atbrīvošanu, un mēs tiešām ceram, ka tas notiks drīz. Es pateikšu manai kolēģei Katrīnai Aštonai, ko jūs vēlaties no viņas sagaidīt viņas vizītē Izrēlā. Mēs zinām, ka Šalita tēvs ieradās šajā nedēļā parlamentā, un patreiz viņš sēž šeit kopā ar mums. Es vēlētos pateikt viņa tēvam, ka sirdīs un domās esam ar ieslodzīto. Un, protams, ar visiem tiem, kuri cieš no šī ilgā konflikta. Paldies, kolēģi Patočnieki. Tagad debatas ir eh, slēgtas. Ir eh, septiņi rezolūcija priekšlikumi, par kuriem mēs balsosim pēc debatēm. Nākamais jautājums ir vardarbības pastiprināšanās Meksikā. Mēs tagad